Ir jautājums par procedūru, Higgins kungs. Uh, you, uh... Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlējos, lai jūs protokolā iekļautu to, ka es uh, uh balsot par Krievijas rezolūciju balsoju ar jā, bet uh, man tas neizdevās. Tātad es balsoju par šo pirmo rezolūciju par uh, Krievijas gadījumu. Paldies! Köszönöm szépen, Higgins úr, lehetőségünk arra. Paldies, Higgins